sēdes protokols un attiecīgie teksti ir pieejami, vai ir kādi iebildumi? Iebildumi nav, līdz ar to protokols ir apstiprināts. Dāmas un kungi kolēģi, tagad nākamais darba kārtības punkts ir Eiropas komisijas priekšsēžu paziņojums Eirozonas galoņa sanāksmes gatavošanai, kas notiks 11. martā. Prezent priekšsēdi Barozo kungu, dod jums vārdu. Priekšsēdētājs kundze, deputāti, dāmas un kungi. Mēs pašlaik piedzīvojam vienu no tiem periodiem, kuros vēsture e, sāk pātrināti risināties, un tādēļ es gribētu jums paziņot, ka komisāra kolēģija ir pieņēmusi lēmumu palīdzēt vidusjūras valstīm un radītu jaunu dinamiku šajās valstīs. Un es eh, š, prezentēšu šo priekšlikumu ārkārtas um, Eiropadomē nākam trešdien. Un Es arī gribētu vērst jūsu uzmanību uz to, ka mēs pieredzam situāciju, kad ļoti daudz kur notiek atteikšanās no totalitāriem režīmiem. Šeit no Eiropas Savienības nevar būt nekādu neskaidru viedokļu. Mums ir jābūt uh, to pusē, kas cīnās pret dažādiem režīmiem. Un tie, kas apspiež savas tautas, to mēs viņus nevaram atbalstīt. Mums ir nepieciešams um, panākt to, lai šajās valstīs nostiprinātos pilsoniskās sabiedrības loma, nostiprinātos demokrātija un mums ir nepieciešams arī panākt to, lai šīs valstis kļūtu par tiesiskām valstīm, bet nevienmēr ceļš uz tiesiskumu ir vienkāršs. Brīžiem tas var būt ļoti līkumots. Tomēr, dāmas un kungi, es gribētu parunāt vēl par 11. mārtu, kad mums jārunā par Eirozonu. Jāatzīst, ka mums piemīt viena struk, viena struktūrāla vājība. Komisija jau sen aizstāv to, ka mums ir nepieciešama lielāka koordinācija tieši runājot par nacionālām politikām. Un tas attiecās arī uz mūsu ekonomisko un valūtas politiku. Un jāsaka, ka, kad pirms desmit gadiem tika ieviests eiro, tad um, bija dažas valstis, kas par to nebūtu nepriecājās, bet uh, pašlaik mēs esam pārliecinājušies par to, ka tā bija nepieciešamība. Un darba grupa Eiropadomē ir nonākusi E, pie secinājuma, ka ir nepieciešama ciešāka sadarbība starp parlamentu un um, un padomi. Taču runa ir arī par um, katras dalību valsts struktūrālajām reformām. Tieši šajā kontekstā, ja mēs runājam par pastiprinātu ekonomisko pārvaldību, eh, tad tieši šeit ir jāatcina dalību valstis, kas ir Eirozonā, veikt papildus piepūli. Un um, gūt lielāku konkurētspēju. Tas ir viens no svarīgiem jautājumiem. Konkurētspēja ir viens no galvenajiem faktoriem, lai nodrošinātu vispār um, eirozonas spēcīgumu, no, lai to nodrošinātu. Mēs nevaram atļauties divātrumu Eiropu, Nevar būt tā, ka viena ir Eirozonā un pārējie kaut kur ārā. Mums ir nepieciešama kopienas pieeja. Un, ja ir bažas par um, dažādas bažas, tad tās ir pamatotas un uz tām ir jācenšas atbalstīt. Dāmas un kungi, es biju mazliet pārsteigts, ka pēdējā Eiropadomē 4. februārī jeb visas iniciatīvas, kas attiecās uz e, Eirozonas konkurētspēju, ka tam ir jāiekļaujās līgumā. Padome, un te es gribētu nocitēt, mm, mm grasās pieņemt jaunus pasākumus, lai dotu jaunu kvalitāti uh, ekonomiskās politikas koordinācijai Eirozonā, lai uzlabotu konkurētspēju un ka tas novedīs pie lielākas kopīgā tirgus konverģences. Citāta beigas. Nu, nu, ļoti labi, ka tas tika nolemts. Tātad Eiropā doma ir devusi mandātu uh, padoms priekšsādātājiem strādā ciešā sadarbībā ar e, komisiju un šīs konsultācijas ir norādījušas, ka dalība valstis e, ir ar mieru to darīt. That... Godātie deputāti, tagad es gribētu ļoti skaidri paust principus, e, kas komisijas prātu noteikti ir jāievēro un labāk to būtu saukt par konverģences un uh, konkrētspējas paktu, jo uh, tas ņem vērā Eiropas Savienībā esošās atšķības arī. Šis pakts, pirmais princips, ir jāizteno pēc uz līguma pamata ek, esošās ekonomiskās pārvaldības sistēmas ietvaros. Tādi mēs varēsim būt pārliecināti par patiesu kopienas pieeju vēsturu, īpaši mūsu pieredze ar stabilitātes un izaugsmas paktu ir parādījuši, ka tikai ar kopienas metodu mēs varam panākt rezultātus, kas ir demokrātiski, leģitimēti Eiropas līmenī un kas ir saistoši un kurus var arī kontrolēt. Paktā, protams, arī jārespektē komisijas loma, tas ir ļoti būtiski, lai nodrošinātu objektivitātu un neatkarību uh, Eh, eh, sekojot dalību valstu centieniem vienotā tirgus integritāte, viss eh, akī komunitēra un centieniem, kas notiek Eirozonā un Eiropas savienībā kopumā. Es arī pastājuši uz to, ka Eiropas parlamentam ir jābūt savai lomai konverģents un konkrētspējas paktu uzraudzībā, jo komisijai pilnībā jā informē parlaments par visu, un dalību valsts, kas nav Eirozonas valsts, kas vēlas piedalīties, arī tam ir jādod iespēja e, e, to darīt tādajādi izvēroties no e, e, plaisu palielināšanas, kas ir pretstatā e, solidaritātes principiem. Uh, Eh, šāds pakts, kas ietver sevi arī nacionāls pasākums, tam ir jāpapildina eh, eh, nacionālai pasākumi, kas jau ir, un es jūs atbild, atgādināšu, ka 121. līguma pants uzliek dalībvalstīm par pienākumu savas ekonomiskas politikas jau tagad koordinēt. Tā ir skaitā gādājot par to, lai vienotā tirg, vienotais tirgs netiktu traucēts, bet pat tiktu. Um, uzlabots. Tam visam jābūt saistītam ar mūsu galveniem mērķiem - izaugsme un darbvietas, kā mēs esam tieši arī pateikuši to 2020. gada stratēģijā. Konkrēt spēja ir esenciāls noteikums mūsu tautsamniecībām, lai mēs varētu radīt iekļaujuši izaugsmu, tad ir ļoti svarīgi, ka pakts dod reāli pienoto vērtību un neattālina mūs no reālās izaugsmas un nodarbinātības mērķiem. Tieši par to es vienmēr atceros un domāju. Uzsvēr šo izaugsmu, jo ilgspējīga izaugsma ir arī 2020. gada Eiropas strateģijas mērķis, un tieši tā es arī tik ļoti pastāvu sociāla dimensija, jo pūliņi, kas ir um, nepieciešami, ir godīgi jādala uh, sabiedrībā. Tādēļ komisija iestājas arī turpmāk par finanšu transakciju aplikšanu nodokļu. Uh, un investīcijas jomās, kas nākotnē būs svarīgas, ka, piemēram, pētniecība un jaunājuma notorums ir tikpat nozīmīgi. Jāpatur prātā arī, ka šis eh, pakts ir tikai daļa no mūsu kopīgās uh, pasākuma paketes, lai nodrošinātu Eirozonas stabilitāti. Mērķim ir jābūt uh, esošā Eiropas stabilitātes fonda uh, efektivitāti un paplašināt tā aptvērumu. Jā, nu, iedibina pastāvīgs mehānisms, sākot no 2013. gada, kas varētu darboties, un jā, uh, Eh, ievieš eh, nākamo mēnešu eh, gaitā um, stresa testi bankām, tas tādējādi dodot pienesumu lielākai ticamībai. Uh, konverģents un konkurētspējas pakts dos savu uh, labumu, ja mēs to uh, skatīsim kā vienu no daudziem pasākumiem, kas ir vērsti uz Eirozonas stabilitātes celšanu, kas stāsies spēkā sākot ar 1. mārtu. Uh, tas dos savu ieguldījumu tad, ja tas būs eh, sa, eh, viengabalains ar eh, kopienas pārvaldības sistēmu. Komisija to vēlas un arī parlaments to vēlas, tā es uzskatu, ka konverģents un konkrēts spējas pakts dos pievienoto vērtību un arī stiprinās ekonomisko monetāro savienību. To vēlas parlaments un komisija. Komisija ne, uh, pieliks visus pūles, lai tas tiktu sasniegts. Paldies par jūsu uzmanību. Sirsnīgs paldies priekšsēžkungs un tagad eh, runātāju politisko grupu vārdā. Pirmais EPP grupas vārdā būs Žozefs Dolakungs 4 minūtes. Madame. Eh, paldies. Paldies vicepriekšsēdētājs kungze. Priekšsēdētāja kungs, dargie kolēģi. Nu kādi tad ir izaicinājumi, eh, pēc finanšu krīzes, pēc pasaules kara mēs mācījāmies, ka cilvēkiem, tautām jāsastrādājas nevis jādarbojas vienai pret otru. Berlīnas mūra krišana sekoja komunistam režīmu krišana un līdz ar to varēja attīstīties demokrātija, cilvēktiesības un iekšējā tirgu. Terorista akti mums parādīja, ka jāatrod sabalansētība starp drošību un brīvību. Šī finanšu krīze mums jāmācās no tās, un dalību valstīm jāpārstāj kā tabu vērtēt sadarbību budžeta, nodokļu un sociālajā jomā. Ir jau zināms ceļposms noiets. 27 valsts citu centieni eh, darboties budžeta jomā ir pierādījums tam. Tie noteikumi, kādus mēs esam izvirzējuši finanšu tirgu pārvaldībai, ir eh, kā piemērs vērtējums, bet tie nav pietiekami. Mūsu grupa aicina sadarbību starp eh, padomi un komisiju par ekonomisko pārvaldību, kas būtu padziļināti. Un mēs aicinam arī koordinēt sociālo jomu, kā arī nodokļu jomu tā ir uh, konkurētspējas pakta uh, izpratne. Un tam jāseko kopējiem pasākumiem un jādodas pat arī vēl tālāk un jānodrošina, ka gan parlaments, gan komisija īsteno visas tās prerogatīvas un pilnvars, kādas tai ir dotas, un mēs uh, reiķinamies ar komisijas priekšsēdētāju atbalstu. Tautas grupa uh, atbalsta uh, šo uh, virzienu, tā kā Helsingos mēs mūsu uh, partijas konferencē uh, to uh, noteicām. Kā mēs varētu pilsoņiem uh, pastāstīt, ka mēs esam sarežģītā finanšu diskus. Uh, uh, apstākļos, ja dalībvalstīs līdzekļi tiek izdoti tā, it kā nekas nebūtu noteikts. Mūsu izdevumiem jābūt ilgspējīgākiem, paskaidrojumākajiem un uh, tādiem pašiem, kā, piemēram, uzņēmumos uh, un uh, ģimenēs. Es pats esmu to piedzīvojis. Ir eh, sarežģīta situācija uzņēmumos un ir eh, godīgi par to eh, jārunā. Ir jāmācās. Pirmkārt, mēs nedrīkstam nerūpīgi izturēties pret saistībām valstīm, lai arī kādas tās būtu, jārespektē budžeta uh, pozīcijas. Otrakārt, Eiropas solidaritāte var darboties tikai tad, ja sociālie un uh, nodokļu uh, Uh, apstākļi ir uh, vismaz salīdzināmi. Nevis identiski, bet vismaz uh, salīdzināmi, bet tas vēl pat labam tā nav. Un trešā mācība. Eiropai būtu nepieciešams stabilitātes mehānisms, lai aizsargātu mūsu sociālo tirgus ekonomiku. Un ceturtā pēdējā mācība. Uh, vētrā Eiropa turas labi un Eiropas integrācija padziļinās. Mūsu partneri Amerikā un uh, Japānā piedzīvo vēl dziļāku parādu slogu. Uh, Un tā īpaši par to neuztrauc, bet, nu, visdrīzāk, ka tas tā nebūs vienmēr. Un no mūsu puses jāsaka, ka šis ir brīdis konsolidēt mūsu ekonomiku, stiprināt mūsu konkurētspēju, strādāt, lai radītu nākotnes darba vietas. Tas ir brīdis, kad runāt godīgi. Izmantosim šo iespēju. Paldies par jūsu uzmanību. Herzlichen Dank. Paldies. Sirsnīgs paldies, Žozef To, un tagad progresīvi sociālisti un Demokrāta progresīvās alianses vārtā dosim vārdu Mārtiņam Šulcam arī 4 minūtes. Paldies priekšsēdus kundze, gudātie nedaudzie deputāti, eh, komisijas priekšsēd, eh, dažas nedēļas mēs jau esam runājuši par Angels Merkels un eh, Nikolās Sarkozī dokumentu, kas it kā nemaz neeksistē, bet tomēr uh, Eh, eh, šis it kā neeksistējošais dokuments izraisīja preskonferences Eiropadomas laikā, un tad izrādās, ka šāds dokuments tomēr eksistēja, un tam ir arī saturs. Eh, šis saturs tagad mums ir kaut kā pačibējis. Lielākā daļa šī satura netiks īstenota, un tomēr beigās rezultāts būs proti, uh, E, glābšanas vairogu paplašināšanu. Nesistējošs e, e, dokuments, priekš, ko prezentēja divainā preskonference, norāda pie tā, ka noved pie tā, ka glābšanas vairogs tiks paplašināts. Tas viss jauk, bet tā ir kafkaiska situācija. Komisijas prezidenta kungs, tā mēs eiro nevarēsim glābt, bet jūsu runa tomēr bija uh, eh, apsveicama, jo tā jūs šo priekšlikumu nelīdzsvarotību parādīja. Es vienmēr pārsteidzu, Vācijas Federatīva Republika savu kanclienu, tāpat kā Sarkozī kungs, kurš ir aptauju ķēniņš Francijā, prasa uh, tādus pasākums, kurus Vācija nemaz uh, savā valstī nav ieviesusi. Grieķijas budžets, visi budžeti, vienalga, kur ir jāsamazina. E, to jūs arī vienmēr sakiet, Prienkungs, ko Vācijas Federatīva Republika savā e, dziļākajā krīzē izdarīja. Tā izgudroja tādu e, e lūžņu prēmiju, e, e, izgudroja tātad prēmiju, lai auto mašīnu ražotāju rūpniecību glābtu. Tātad valsts intervencionisms Eh, arī šis īstermiņa strādnieku eh, finansējums. Kāpēc gan cits valsts, lai nesākt eh, līdzīgi rīkoties? Rētinga aģentūra Mudīs Grieķijas šajās dienās vērtē zemāk par Baltkrieviju un Eģiptu. Tad ir jāuzdod jautājums, vai tur māja, māja puķītis sāk ziedēt. Uh, Eh, un tas, šī filma trīs dienas pirms Eiropa padoms eh, tiek mums rādīta. Ļoti jauki. Bet mēs atsaucamies uz šiem eh, ļautiņiem. Vai jūs zināt, ko Mudijs saka? Mudijs saka, mēs pamazinām viņu reitingu tādēļ, ka šī valsts ar uh, budžeta samazinājumu vairs nespēja uh, investīcijas veicināt un ekonomisko izaugsmu veicināt. Labi, diskutēt tātad par uh, um, matu griešanu. Paskatoties uz mans, uh, es esmu kompetents jums teikt, ka uh, matu nogriešana visas problēmas neatrisinās. Taisn otrādi, kas no tā tad iznāk, uh, valsts kredīt uh, uh, spēja tiek mazināt, jo uh, tiek teikts, ka, nu jā, jūs tagad visu. Uh, visi tagad zaudējies un beig beigās tad, tad ir, būs gluži glābšanas vairoks. Kā vienmēr. Tāpēc ir pareizi, ka e, glābšanas vairoks tiek paplašināts, lai eiro stabilizētu, tādēļ pakts kā tāds arī saprātīgs, bet saturiski tas ir nelīdzsvarots. Ja jūs priekš, e, stāti, komisijas priekšsēžkungs tur tiks iekļaut un šī ekonomiskā un sociālā balans tiks e, e, nodrošināta, pa ko jūs nu pat runājat, tad pakts būs. E, apsveicams tādēļ ļoti labi. Es tikai varu teikt, man ļoti patīk jūs priekšlikums. Es arī vairs e, šeit negribu izpausties e, e, par institūciju jautājumu. Institucionālā viedokļa raugoties šī koncepcija kā tāda bija nepareizi. Ja tagad viss retrospektīvi tā tiks struktūrizēts, ka tas, kas būs eh, rezultāts operatīvais, eh, par to atbildēs eh, at, tā institūcija, kurai par to vajadzētu atbildēt, proti komisija, līdz ar to arī nodrošinot demokrātisko leģitimitāciju ar Eiropas parlamentu iesaist, tad viss ir labi. Tātad vājš starts Eh, pa ceļam eh, diezgan eh, grumbuļains šis ceļš, glābšanas vairogs tiek paplašināts ļoti labi, FDP tagad arī atbalsta, ir iepirkta, ļoti jauki, priekšsēdus kundze, jūs partija tad Vācijā to arī droši vien atbalstīs. Tas viss ir apsveicami, ja mēs tad šo paktu vēl nosauksim tā, kā tagad to sauc pakts par eiro, nu tad varbūt beig beigās viss arī tīri labi sanāks. Paldies! Sesnīgs paldies Mārtiņš Šulc, un tagad liberāļu demokrātu alianses vārdā Gīfer Hofstads trīs minūtes. Uh. Tas paldies vispirmām kārtām. Es domāju, ka mēs varam sacīt, ka kaut arī daudzus gadus ekonomiskā vienotība nebija pieņemama ideja, tad tomēr tagad tā jau ir pieņemama līdzās val, vienotās valodas idejai. Nu, tas tomēr ir solis uz priekšu. Uh, Un tomēr es gribētu teikt, ka izmantotais vārds, termins ir slikts. Kas tas ir pakts? Pakts tas ir vienošanās starp valstīm, bet mums jau nenotiek vienošanās starp valstīm. Mums notiek vienošanās Eiropas līmenī, jo. Uh, mm, tas mm, rada nepareizu tādu priekšstatu, un tam visam ir jānotiek starp valdību līmenī. Tas mums ir vajadzīgs. Bet Eiropas Savienībā tas nekad nav darbojies. Lisabonas stratēģija bija starpvaldību pakts. E, nu, un tur nekas neizdevās. E, stabilitātes pakts arī nu, bija ļoti neveiksmīgs, tāpēc mums nevajag ar paktiem nodarboties. Vajadzētu pieeja kom, e, kopienas pieeju un mm, e, komisijas e, prezidenta kungs, es gribētu teikt, ka mums ir nepieciešami ļoti īpaši pasākumi. Nu, Sarkozy un Merkel piedāvāja sešus konkrētus pasākumus. Nu, piemēram, eh, tur bija runa arī par pensionēšanās vecumu, bet eh, visa pensionēšanās sistēma jau nebalstās tikai uz pensionēšanās vecumu. Tur ir ļoti daudz citi eh, mm, elementi. Un tas, kas mums ir nepieciešams, tas ir pietiekami elastīga politika un tas attiecās arī uz darba tirgu, uz nodokļiem, uz visu, un tad mums vajag panākt tādu konverģenci un jāizstrādā tādi noteikumi, kas pēc tam dalībvalstīm ir jāpiemēro, un tas ir jādara pēc iespējas ātrāk. Mans jau, uh, Mans uh, jautājums ir pavisam vienkārši. Es redzēju, kāds izskatās šis 25. februārī sagatavotais dokuments, bet man liekas, ka tagad ir komisijai pienākuši kārt sagatavot pašiem savu iniciatīvu. Jums vēl ir laiks līdz nākamajai nedēļai. Sagatavojiet šo kopienas dokumentu ekonomikas konverģencei un iesniedziet to uh, Eiropadomēji un arī Eiropas parlamentam, un tad mēs jūs atbalstīsim. Bet pagaidēm eh, š, mums ir tikai šis 25. februāra dokuments, nu, un tas, ko es redzu, ir, tas attiecās tikai uz valstu un valdību vadītājiem. Bet ne jau tā mēs kaut ko varēsim atrasināt. Ne jau nu valstu un vadī, valdību vadītāji te kaut ko varēs izdarīt. Nu, nākotnē tas neko nedos. Un tad visbeidzot. Komisijas prezidents kungs, man liekas, ka mums ir nepieciešams instruments banku krīzēm nevis nacionālā līmenī, bet Eiropas līmenī. Un jūs šeit esat kā konkurences noteikumu garants, un tāpēc jums ir tiesības nākt klajā ar šādu priekšlikumu. Paldies! Un nun, sprik... Paldies! Un tagad uh, zaļo uh, politiskās grupas vārdā Rebeka Harms, 13 minūtes. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Cienītās dāmas, godātie kungi! Nu, man uh, vairs uh, nekas nav jāsaka par uh, šī uh, pakta iepriekšējo vēsturi. Nu, tas jau bija samērā savādi uh, dzirdēt, ka šīs dokuments neeksistē, bet padomas uh, ēkā uh, tas tika izdalīts un jau Briselē es reiz uh, teicu, ka tam ir tāda vēla sociālismu iezīmes. Tādi kā vēls, uh, vēla kapitalistiski. Uh, vēl komunistiskas pazīmes eh, šajā darbībā un eh, padomē cirkulējušajā dokumentā. Un eh, praktiski nu, tāda tā kā krīze valūtas ziņā Eiropā tiek piedzīvot, un tā ir arī krīze mūsu nacionālo valdību spējā kopēji uzņemties atbildību un rast ceļus, kā izkļūt no krīzes. Ja mēs šo krīzes eh, mehānismu apstiprināsim, nu lai arī kā mēs eh, pie šīs situācijas būsim nonākuši, tad būsim paspēruši soli uz priekšu. Bet es gribētu teikt tā, ja mēs paraugamies šodien uz Grieķiju, tad eh, redzam, cik mānīgi var būt domāt, ka mēs krīzi pārvaldam. Un Grieķijā kļūst skaidrs tas, ka pasākumu vienpusējība uh, Uh, orientācija tikai uz taupību, uz uh, uh, pasākumiem, kas ir saistīti ar mazāku izdošanu, naudas izdošana uh, nefunkcionē. Valstī jābūt spējīgai uh, investēt. Un ja valsts uh, spēr tik ļoti striktus taupības soļus, tad jāzina arī no kurienes tad nāks ieņēmumi. Un man ļoti mulsina tas, ka Eiropa padome gatavojot un arī pēc padomu ziņojuma pēc 14 dienām tiks runāts par apstākļiem, par apstākļiem noteikumiem Grieķijai un par um, šādiem jautājumiem, bet es domāju, ka ar Vācija diez vai varēs runāt par to, un līdz ar to mēs atkārtojam šo kļūdi - vienpusējība un pieturēšanās pie viens vienīgas metodas. Ekonomiskā savienība, ja mēs to spēsim, tā kā Ferhofstadt kungs to teica, tad tas prasa noteikus konsolidēšanas pasākumus un spēju patiesai solidaritātei. Un tad Grieķija varētu sagaidīt vairāk nekā mēs līdz šim esam darījuši. Mārtiņš Šulc un iepriekšējo runātāju teiktais eh, ir tas, ko mēs eh, atbalstam un saku to, mm, to vārdā, kas manā politiskajā grupā ar šiem jautājumiem jau mēnešiem ilgi nodarbojas. Kopienas metoda nav vienkārši nu kaut kas un sazinkas. kas bet skaidri un izsekojam lēmumu pieņemšanas mehānismu Briselē, tas ir tieši tas, kas ir nepieciešams, lai pilsoņi un pilsonis no Grieķijas līdz Dānijai, Vācijā un arī Spānijā mums uzticētos. Ja mēs patiesi uh, varētu. Uh, Šīs klauzulas arī noteikti, tāpat kā konkurētspējas eh, faktā tika teikts, un daži uh, valdību vadītāji kaut ko uh, eh, slepeni lems, tad mēs uh, zaudēsim šo uzticību, uzticību Eiropas uh, Savienībai. Un tas ir tas, par ko krīzes laikā aizvien vairāk jādomā, un tas ir tas, par ko iet runa. Un šī, šīs uh, padomas sēdē, nu, saprāts valdīs, jācer. Un vēl viena lieta. Rozakungs, jūs runājat par ilgspējīgu attīstību. Un es nesaprotu, kādēļ enerģijas komisārs Briselē saka, ka ambicioza eh, kiberaizsardzība, kiberaizsardzība eh, nozīmē, ka mēs gribam deindustrializēt in, eh, Eiropas Savienību. Vācijas ministrs bija Briselē, un prezentēja pētījumu, kas nosaka, ka 6 miljonu darba uh, vietu radīsies Eiropā, ja mērķi uh, klimata aizsardzībā līdz 2030. gadam būs ambiciozi. Un šeit varētu rīkoties ar Barozo kungs. Paldies! Paldies, un tad Eiropas konservatīva un reformists vārdā Fordas kundze. Paldies! krīzes laikos mums ir jārīkojas izlēmīgi un skaidrs, ka Eirozona vēl krīze nav pārcietos, bet mums ir jārīkojas arī inteliģenti. Apvienotā karalisti ir apjaunojis uzticēšanos tirgumu, e, ierobežot izmaksas un valsts parādu. Un tas tagad ir arī dažas no galvenām prasībām konkrētspējas līgumā. Parlamenta eh, procedūras mums neļauj pieņemt ātras lēmumus, bet uh, deputāti priešlikumu uh, varbūt varētu arī Eiropadomē nodarēt. Kas attiec uz īrijas uh, aizņēmumu procentiem, tie, kas ir aizdevuši citai valstī naudu, ir pelnījuši procents, kas atspoguļo risku, bet mēs arī vēlamies valsts naudu saņemt apakaļ. Un, uh, ekonomiskās pārvaldības pakotnē dalību valstīm būs jābūt caurskatāmākam attiecībā uz saviem budžetiem. Es ierosinātu, ka tam pašam vajadzētu notikt arī ar nodokļu maksātājiem, kas dod ieguldījumu ES budžetā. Ceru, ka neskatoties uz krīzi, nacionālās valdības spējas uzklausīt e, šī nām priekšlikums un strādāt kopā ar mums konstruktīvi. Sirsnīgs paldies, un tagad Eiropas Savienoto kreiso grupas vārdā eh, runās Biskī kungs divas minūtes. Paldies, priekšsēdus kungs, Brozu eh, kungs. Ar prieku eh, saklausīju, ka jūs pieminējāt sociālo jautājumu un iestāties par sociālu līdzsvarotību, un tas tiešām būs nepieciešams. Man nav jāatkārto daudz, kas no kolēģi sacītā, kam es varu arī tiešām piekrist ar lielu skepsi, raugos uz šo Merkels Sarkozī ierosināto paktu. Kādēļ? Tādēļ, ka mēs īsti nezinām, kāpēc viņi ir to vispār prezentējuši. Tas, ka tas nebūs, nav spēkā, tas cits jautājums, bet viņi ir gudri stratēģijas. Nespēju viņam noticēt, ka tas tā vienkārši ir gadījies. Es domāju, viņi tieši tā arī vēlas, kā tur ir ierakstīts, un tieši šeit es gribētu vēlreiz paurpties. Uh, pakaļ, jo tas jau kļūst nopietni, ja tad viņi uzskata, ka alga indeksācija ir, alga indeksācija ir viena no metodiem, tā es esmu ļoti skeptisks. E, pensiju vecumu e, palielināšanu e, var arī nosaukt patiesībā skaidrunājot par algu samazināšanu. Vācijā tas nebūs viegli, bet īrijā, Grieķijā, es domāju, vēl grūtāk būs. Tad esmu diezgan skeptisks, kas attiec uz šiem uh, problēma risinājumi, kā tie te ir ieskicēti, un te es sagaidu caurskatāmību, un es domāju, ka jūs saņemsiet atbalstu no parlamenta, ja arī jūs gādāsiet par to, ka mums būs lielāka caurskatāmība, un lai šīs spēlītes netikt izspēlēts aiz parlamenta muguras. Ja mēs gribam sociālo jomu uh, apgriezt, tad tas ir jāsaka skaidri, nevis ar tūkstošu Eh, apved ceļiem tuvoties mērķiem, kam jūs, Barozo kungs, nepiekrītiet un kam mēs noteikti ne, nepiekrītam. Mēs esam gatavi ar jums runāt par Eiropas ekonomiskās eh, pārvaldību, kas šo eh, vārdu arī ir pelnījusi, kas ir demokrātiska un ar kuras palīdzību var ilgspējīgi sociāla Eiropa uh, tikt radīti. Mēs esam gatavi runāt arī par līguma grozījumiem, tajā skaitā par sociālā progresa klauzulu, bet mēs gaidām plašāku un saulaicīgāku informēšanu un iesaistīšanu. Tad parlaments varēs uh, piedalīties šajā procesā bez informācijas, tas nav iespējams. Paldies! Paldies, Biskīkungs, un tagad. Uh, Eiropas brīvības un demokrātijas grupas vārdā Farāžkungam vārds divas minūtes. Barozo kungs bija ļoti patīkam klausīties jūsu pasaules skatu šodien, bet tas bija drīzāk ironiski nekā jūs domājat. Jūs runājat par Eģiptes un citiem notikumiem, eh, sakot, vai nav brīnišķīgi, ka cilvēki piecās un prasa demokrātiju. Es jums atgādināšu, ka demokrātija ir metode, kas eh, paredz, ka eh, valdnieki tiek ievēlēti un Jums viņa nepatīk, ka jūs tos aizstājat ar kādu citu, bet bija ironiski, ka nākamais jūsu teikums bija tāds, ka tieši tādēļ Eiropā, saskroties ar Eiropu krīzi, mums ir kopienas metodi jāpastiprina. Eh, eh, tauta, eh, klausoties to, konstatējis, ka uh, kopienas metoda nozīmē to, ka uh, likumi tiek slepenībā ierosināti no uh, eirokrātiem. Jā, es zinu, jūs bijāt uh, vienīgais uh, eiro, uh, jūs, jūs tikai iebalsots Eiropas parlamentu, bet jūs bijāt vienīgais kandāts. Nu jā, lūk, tātad Ferhofstads ir no Beļģijas, uh, kas uzskata, ka visām nāciju valstīm vajadzētu uh, tikt uh, izjukt, varbūt viņa valsts arī tiešām drīz izjuks. Uh, Varbūt mums vajadzētu Eiropas saimnību. E, e, neviens e, to nejautāja, jūs to gribat varbūt, bet Eiropas tautas par to nav balsojuši. Par to jums vajadzētu diskutēt jūsu samitā piekdien. Tā ir Portugāla, jo pēc Grieķijas un Īrijas glābšanas diezgan skaidrs tirgi jums sod, tevēst jums nāciet, iekšā trešā valsts jūsu laiks ir pienācis. Uh, Portugāles uh, valsts obligācijas 7,9% sasniegušas pirmdien. Bija tikai 7% īrijas obligācija likme, uh, kad tā bija jāglāba. Aprilī arī mums ir uh, Portugāles uh, nodokļu izmaksas jāatliek jau atkal 20 miljonu un 80% Portugāļu parādu uh, tika nopirkt no Eiropas centrālās bankas. Mēs nevaram turpināt, ka Eiropas Savienība pirkt paši savus parādus. Ja mēs tā darīsim, tad nākamā parāda krīze nebūs valsts, bet Eiropas centrālas bankas pašas eh, parāda krīze. Sirsnīgs paldies! Farāžkungs ir Mārtiņš Šulc jautājums jums, vai jūs to pieļausiet? Lūdzu, Šulc kungs. Jā, ļoti labprāt, lūdzu. Priekšsēdētājs kundze, paldies! Es eh, domāju, ka jūs nezināt, bet nu, es gribu uzdot jums jautājumu. Jūs visu laiku eh, minat Beļģiju kā neeksistējošu valstu un par Rompoju kungu jūs arī ticāt noteikts vārdus un arī par Ferhofštatu kungu jūs runājat un pieminējat. Vai jūs zinat, uz kāda pamata tika dibināta Beļģijas valsts? Es priecājos, ka jūs man uzdevāt šo jautājumu. Tad, kad jūs radāt mākslīgu valsti, kurā tiek runāta vairāk nekā viena valoda, kā tas pilnīgi noteikti ir Beļģija, tad pēc, noteikti pēc kāda laika, vienalga vai tā ir Beļģija vai Dienvidslāvija vai Eiropas Savienība, ja ir ārkārtīgi daudz kultūras un valodas, kas tiek salikts kopā, tad ir tāds rezultāts. Un es esmu ļoti sarūktināts par to, kas notiek Beļģijā. Un Beļģija ir kā mikrokosms visai, visam Eiropas projektam. Uh, Šulc kungs turpina uzdot jautājumu, bet bez mikrofona. Ir vēl viens papildu jautājums un arī uh, e, Derosas kunga jautājums. Pavisam īslūdzu. Jā, priekšsēdājs kundze, pavisam īsti 30 sekundes. Es konstatēju, ka viens partijas pārstāvs, uh, ko sauc uh, apvienotās karalistas neatkarības partija, uh, nezinu, ka Beļģijas karalista tika dibināta baldot, balstoties uz apvienotās karalistas priekšlikumu. Paldies. Paldies. Paldies. Es domāju, ka tas drīzāk nebija jautājums. Līdz ar to es domāju, ka mēs varam doties pie nākošās zilās kartītes, ja jūs Farāģis kungs to ā, pieņemt. Un tad atgriezties pie runātāju saraksta. Tagad Derosas kungs lūdzu. Uh, mikrofonu. Slēdziet lūdzu mikrofonu. I hope, uh, Mr. Farage... Es ceru, ka Farāžu kungs neapvainosies uz jautājumu, bet es gribētu pajautāt, kāds ir apvienotās karalīstēs pamāts, jo te, tur taču arī kopā dzīvo Angļi, Skoti, Ziemeļīri. Un vai tad tā nav tāda uh, nācija apvienošanās? So, Farāžu kungs, lūdzu. Jā, jums ir eh, tiešām taisnība, Šulca kungs. Eh, Beļģija bija Britu izgudrojums, un tā bija Britu kļūda. Mums reizēm tiešām gadās kļūdas. Tieši tāpat kā jūsu valstī Vācijai, ziniet, es ceru, ka jūs piekritīsiet, Vācijas vēsture nav bijusi tāda, ka tā var lepoties par visu, ko ir izdarījusi. Nu, un redziet, arī apvienotā karalistē tā ir gadījies. Atcerēsimies uh, eh, 21. gadu. Nu, un tiešām ir ārkārtīgi grūti saturēt kopā dažādas kultūras. Es tiešām domāju, ka pašreizējā angļu, velsiešu, ziemeļīru un skotu apvienība tomēr vēl funkcionē, bet, nu, var gadīties, ka kādu dienu kāda no šīm tautām vienkārši atšķelsies. Jā, liels paldies! So. Labi, es ierosinātu, ka mēs tagad turpinām ar runātājiem, kas ir sarakstā. Lepen kundze nav klātesoši, tādēļ dodam vārdu Vortman Kols kundzei pusotru minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdus kundze padome vēlas stiprināt konkurētspēju Un to mēs varam no savas puses tikai apsveikt. Bet uh, labiem vārdiem, kas adresētu komisijas priekšsēdiem Barozo kungam, es varu tikai piekrist, jo viņš ir pieņēmis izaicinājumu un ir ieradies šeit, lai pastāstītu par konkrētspējas nolīgumu. Tas pat Mātienam Šulcam liek būt eh, maigi noskaņotam, tas ir atzīmēšanas vērts. Uh, Taču e, lieta nav tik vienkārša, jo parlamentā ir vesela uh, likumdošanas pa, uh, e, priekšlikuma pakot. Mēs esam uh, līdz likumdevējs ekonomiskās pārvaldības jomā, un tas arī ir labi, jo šeit uh, 2000 grozījumu eh, priekšlikumi ir iesniegt šajā likumdošanas pakotnē, un ja jūs apskatieties tos konkrētāk, tad jūs redzēsiet, ka visi punkti konkrēti spējas uh, paktā, kas ir paredzēti, uh, tur arī ir grozījums kārti, un es ļoti priecājos par to, jo kā mums izdosies to savienot ar uh, 2020. gada stratēģiju priekšsēdi Barozu. Uh, Vai jūs savus iniciatīvas tiesības aktīvi izmantosiet, lai radītu saiknes starp likumdošanas pakotni un konkrēti spējas paktu? Ja jūs to nedarīsiet, tad mēs to darīsim kā līdzlikumdevējs. Paldies! Paldies! Un tagad vārds Ferreiras kundzei divas minūtes. Pēc paldies priekšsādātājas kundze. Es esmu no valsts, kas pastāv jau 800 gadus, un neskatoties uz to, mēs tomēr gribētu, lai pastāv spēcīga Eiropa, kuras ietvaros mēs varam vest dialogu ar Indiju, Ķīnu un Savienotajām valstīm. Pašlaik mēs ejam cauri krīzei, un tā nav krīze Eirozonā, bet gan tā ir Eirozonas krīze jo te ir jāskatās arī uz e, reālo konverģenci, kas ir šajā eirozonā, un uz to, kā tas procentuāli tiek izteikts ekonomikā, nodarbinātībā un tā tālāk. Un kas attiecās uz vienoto valūtu, tad mums ir nepieciešams radīt stabilu fondu, kas ļautu ar šī fonda palīdzību m, mm, atrisināt problēmas tām dalību valstīm, kam tas varētu būt nepieciešams, lai uh, varētu veicināt izaugsmi savā valstī un līdz ar to atdot to, kā, ko tās bija aizņēmušās, eh, kad uh, piedzīvoja krīzes periodus. Nu, un kas attiecās uz valsts parādzīmēm, tad šeit Eiropas parlaments to atstāja valstu rīcībā. Tas ir viens no veidiem, kā var meklēt mm, finanšu resursus. Katrā ziņā Eiropai vajadzētu mainīt virzienu. Ir nepieciešama spēcīga Eiropa, kas var ne tikai reaģēt uz kaut ko, bet kas spēj arī darboties. Nu, un tas būs tikai mūsu kopīgi pūliņu rezultāts. Paldies! Priekšsēdētājs kundze, es gribētu tikai trīs vārdus teikt. Respekts. Eiropas parlaments ir līdz likumdevējs ekonomiskās pārvaldības jomā, un tās ir valdības, kas tā vēlējās pieņemot Lisabonas līgumu. Es esmu referenta, un es nedomāju, ka tas ir normāli, ka mūs informē par ļoti nozīmīgām diskusijām par šo tēmu Googlā vai uh, angliski uh, iznākošajā presē. Priekšsēdētājkungs, tas, ko es prasu un uh, prasu no Van Rompuy uh, kunga darbiniekiem, ir mūs respektēt. Un uh, darīt tā, lai parlaments varētu strādāt. Otrs vārds - demokrātija. Nekad nav bijusi tāda demokrātiska sistēma kopš 18. gada, ka 1800. gadiem, kad netika dalīta likumdošana no izpildvars. Ir tie, kas pieņem lēmumus un tie, kas kontrolē. Padome un jūs, ar jūs palīdzību Barozo kungs taisās pieņemt lēmumus un arī kontrolēt. Un trešais, ja mēs vājināsim eh, priekšlikumus, tad nonāsim tikai pie eh, mazākā kopējā saucēja. Un tas atbildīs Lisabonas stratēģijai, kas desmit gadus eh, tika iznākt un nenoved ne no kā. Mums ir jāaizstāv demokrātija, efektivitāte un jārespektē vienam otru. Paldies! Nākošais runātājs Portas kungs vien minūte. Paldies, paldies, priekšādātājs kundze. Pirms divām nedēļām starptautiskā prese runāja par jūsu deklarācijām attiecībā uz to, ka Portugāla varētu pievienoties tām valstīm, kas prasa līdzekļus no stabilitātes fonda. Nu, un ko, kurš tad labāk par komisijas prezidentu zinās, kāda ir situācija Portugālē. Jautājums man ir tāds, ko iegūtu Portugāle, ja tā lūgtu palīdzību starptautiskajam valūtas fondam un stabilitātes fondam? Tālāk jautājums, kādas izmaiņas ir nepieciešamas veikt šajos fondos, lai neatkārtos? situācija, kāda bija um, e, īrijā, proti, kad eh, ļoti lieli procenti mm, tika prasīti un ka tas ļoti negatīvi atsaucās uz īrijas darba tirgu un treškārt, kā var atjaunot uzticēšanās situāciju vai apstākļus, ja visi lēmumi, ko pieņēma Eiropas centrālā banka, m, mm, apdraud visvājākās mm, valstis Eiropas uh, eh, Savienībā. Paldies, tālāk Gozēsa kungs. Paldies, priekšsādātāji. Es varu tikai pievienoties tam, ko teica Gulāras kundze par šiem iedomā, par šiem um, priekšnoteikumiem, kas ir nepieciešami, ja mēs gribam kaut ko mainīt. Mums, e, kā Eiropas parlamentam, ir jāiesaistās. Uh, jo mēs esam savu pilsoņu ievēlētie pārstāvi. Es tikai gribētu parunāt par vienu konkrētu punktu. Katru dienu ir jaunumi finanšu tirgu. Tas tā kā viļņojās. Nu, un eh, tagad mēs piedzīvojam to, ka jaunieši, kas pārgāja no tādām eh, vienkāršām spēlītēm uz eh, datoru pilnīgi bez kādām problēmām, uh, nu, ko viņi par to domā. Es nedomāju, ka viņi grib atteikties no tirgus vispār, bet kādas ir tirgus uzdevums? Nu, tirgus tas nozīmē, ka savus riskus es uzgrūžu kādam citam. Līdz ar to ne, nav iespējams, ka visi tirgu iesaistītie būtu apmierināti, bet tomēr ir nepieciešams noskaidrot, eh, kādas ir mūsu vadlīnijas, lai neradītu tūkstošiem idejas, kas pēc tam netiek eh, īstenotas. Un mums, uh, kā valstīm, ir, ir nepieciešams, un jums, priekš, prezidenta kungs, ir iespēja to dot, m, mm, radīt labu ekonomisko koordināciju. Nun, tas... Eh, Paldies! Un tagad eh, Derasas kungs pusotru minūti. Paldies, priekšsēdus kundze! tīši izvairoties no ekonomiskās pārvaldības un banku likumdošanas nacionāla Eiropas līmenī ir bijuši šīs krīzes cēloņi. Un krīzes esam visi izjutuši, darba vietas esam zaudējuši, pensijas un tam līdzīgi. Priekšsēd Baroso kungs, komisāra Olirēna kungs, jums nav jāpārliecina man, ka ekonomiskā pārvaldība ir nepieciešama un ka tai ir jābūt spēcīgai un ka visām dalībvalstīm, īpaši Eirozonas valstīm, ir tajā jāpiedalās, bet mums ir jāpārliecina Eiropas tauts, ka tas ir nepieciešams, un kā mēs to uh, izdarīsim, ja tas būs leģitīmu, kā mēs nodrošināsim leģitimitāti, norādot jebkādas priekšlikumus, kas nav balstīti uz līgumiem un uz kopienas metodu, kas nebūtu pieņems, ja tas būtu uh, tikt uztverts, ka tas ir tikai 1, 2, 3 vai 5 ekonomiski spēcīgi Eiropas valstu interesēs. Tādēļ tas ir svarīgi Eiropas nākotnē, ka tas, kas 11. martā tiks nolemts, ka to varēs atbalstīt uh, Eiropas Savienību kopumā. Īrijas valdība, ko pat lab, ko tagad ir ievēlēt, tā ir stiprs mandāts, un es citēju no īrijas valdības, nu pat nolemtās programmas. Tur ir teikts, mums ir jāatkāpjas no nacionālā smaksātnespējas sliekšņa mums ir jānodrošina, ka ES, SVF programma, kas nav spējis atjaunot uh, īrijas tautsaimniecībai uh, uh, atklausīcēšanās un beigšu šo punktu, ja drīkst. Svarīgs punkts, es tūlīt beigšu viens teikums. Es ceru, ka tās. Uh, tik saprasts, ka Eirozonas finansiāla stabilitāte tiek ietekmēta, un ir svarīgi paturēt to prātā. Paldies, paldies, Derosa kungs. Un tagad vārds Šēronai Balsai, pusotra minūte lūdzu. Priekšsēd kolēģi, katru nedēļu press, PSALs ir pārpildīts ar e, jauniem prie, e, e, grozītiem priekšlikumiem no Eiropadomas pre, prezidenta, komisijas prezidenta un komisijas. Es, Eiropas centrālās bankas, uh, prezidentu uzslavēt gribētu, jo viņš ir mūsu parlamenta eh, loma pietiekoši ņems vērā. Konkurētspējas eh, pakts ir kārtējais pie, piemērs tam. Mums jau ir ekonomiskās pārvaldības eh, pakotnes, tādēļ mums būs maz problēmas kopējām procedūrā pieņemt lēmumus, kas mums ir jāpieņem parlamentā un padomē, bet mums nevajadzētu izvēlēties tikai to, kas mums patīk no vienotā tirgus uh, vai turpināt kļūdīties. Vienotais tirgus nav cietoksnis e, uz ārieni un vienādi noteikumi iekšieni. Tas ir instruments e, ārējās konkrētspējas uzlabošanai. E, tādēļ ekonomiskā pārvaldība arī tas jāņem vērā. Mums ir arī nepieciešams pastāvīgs finansiālās stabilitātes mehānisms, kas turpinās attīstīties. Um, vāciešiem, kas ir ar Eh, maksājumiem aizraušies, pras, skatiet, es saku, skatieties, ko valdi, eh, uzņēma prasa no jūsu valdības. Eh, Vācijas bankas, kam paies desmit gadu, lai atzītu savu uh, portfeļu vaināšanos krīzes rezultātā. Tātad arī jums būtu jārunā par maksājumu par Vācijas banka atbalstu, tādēļ jums ir vajadzīgi tādi mehānismi kā Eirozona. Galu galā par uh, procentiem ir jāatrod uh, līdzsvars starp ilgspējību un morālu, kā tiem desmit vārdi, bet galu galā paldies. Diemžēl jūs jau esat sen pārsniegus runāšanas laiku. Tagad vēl dosim vārdu Fejo kungam pusotru minūti. Priekšsēdētājs Konza. Sarežģītās situācijās mums ir nepieciešami drosmīgi politiskie lēmumi, un tieši tāpēc jau mēs te sēžam, un tāpēc es vēlētos arī apsveikt Barozu kungu par šiem priekšlikumiem, par kuriem viņš mums šeit runā. Eiropas parlamentam ir skaidra nostāja, um, kas attiecās uz eiro, kas attiecās uz stabilitāti, un mēs nevaram mm, tomēr skatīties tikai uz monētas vienu pusi. Mm, ir nepieciešams arī ņemt vērā to, kāda situācija ir eh, tām valstīm, kuru ārējais parāds ir tik liels, ka viņām nopietnas summas ir jāsā procentos. Un te ir jādomā arī par to, kā izveidot tādu nodokļu politiku, lai piesaistītu investīcijas, un tāpēc mums ir nepieciešams uh, Mums ir lielāka nepieciešamība pēc Eiropas eh, institūcijām. Pašlaik ir tas brīdis, kad mums ir jāpieņem nevis ideoloģiski lēmumi, bet gan jādomā par saviem pilsoņiem un lai mēs domātu par to, ko viņi mums grib. Paldies, tagad brīvā mikrofona procedūra. Ir ļoti daudz kolēģi pieteikušies, runāt interesi ir ļoti liela. Mums nav tik daudz laika, tādēļ došu vārdu sešiem kolēģiem un kolēģiem. Un jau pašā sākumā teikšu, kas tie ir, lai viņi varētu sagatavoties Zarjušu Voļska kungs, Gvaltjeri, Galegara kungs, Figureido kundze, Kvaškas kungs un Obermajer kungs. Uh, Zariešu Paļuska kungam pirmajam vārds minūte, lūdzu. Uh. Paldies, priekšsēdētāji. Tas, ar ko mēs pašlaik saskaramies, nav krīze Eirozonā, bet gan valsts finansējumā, jo um, arī Ungārija pašlaik varētu būt uh, tikpat labi Eirozonā, bet um, tad, kad notiek uh, sanāksmes, tad ir valsts, kas netiek uzaicinātas. Un mēs jau pirms vairākiem gadiem runājām par to, ka mēs gribam atteikties no divātruma Eiropas, ka to nevar pieļaut. Kāpēc no šīs zonas tiek izslēgti tie, kas ir spējīgi tur iekļauties? Kāpēc mēs nebalstāmies uz uh, līgumiem un nepiešķiram komisijai centrālo lomu. Mums šeit ir nepieciešams, lai komisārs būtu tiešām Eiropas līderis un nevis tikai dalībvalstu līderis. Paldies! Pavisam nesen AFCO komitejā ar lielu balsu vairākumu tika pieņemts ziņojums par stabilitātes fonda radīšanu. Tekstā tiek piedāvāts Lisabonas nolīguma teksta grozījums, un šis fonds tātad būs starpvaldību tomēr tās tiks papildināts ar nosacījumiem, lai šis fonds būtu savietojams ar Eiropas Savienības institūcijām un lai mēs varētu rēķināties ar ekonomisko pārvaldību. Ja tā nebūtu, nenāk no valdību puses, tad tas viss nedarbotos. Uh, Un uh, tagad šim starpvaldību vilcienam ir jākustās pa Eiropas Savienības sliedēm. Un, um, Paldies, un tagad dosim vārdu Gēlahar kungam. Paldies, priekšsēdus kundze. Esmu no īrijas, kas ir maza atvērta ekonomika ar lielu ārējo tiešo investīciju koncentrāciju Tādēļ ir ļoti būtiski īrijas ekonomisko atvesļošanos atbalstīt eh, darbietas izaugsmi. Mums ir maz ienākuma nodoklis, un tā rezultātā astoņas no desmit eh, vadošām IT firmām ir eh, manā valstī pārstāvēts. Ja Eiropas Savienība ieviestu vienotu uh, uzņēmuma nodokļi, tās eh, ļoti grautu īrijas spēju eh, piesaistīt eh, ārvalsts tiešās investīcijas un doties uz ekonomiskās atlapšanas ceļu. Ir svarīgi atzīmēt, ka īrija geogrāfiski un vēsturiski ir periferāla Eiropas valsts un zemes nodokļu likme ir, tas ir pasākums, lai šos lai mazinātu uh, eh, tos trūkums, kas nāk līdz ar uh, geogrāfisku izjūtumu. Un tiešām gribu atgādināt, ka nodokļu politika ir katras dalībvalsts uh, kompetencija. Paldies, tagad dosim vārdu Firiegrā kundzei. Paldies, priekšsēd. Šodien mēs pieminam uh, Startautisko sieviešu dienu, un tur viss teica jauks vārds par sieviešu tiesībām, bet tagad, kad mēs runājam par ekonomiskiem finanšu jautājumiem, finanšu intereses gūs priekšroku mūsu skatījumā, uzsverot uh, stabilitātes nolīguma kriterijas un konkurētas spējas nolīgums vienmēr ignorē katras valsts īpatnības un galvenās ekonomiskās atšķirības, dažādos sociālo nevienlīdzību jautājums. Tātad, ko mēs saņemsim no konkrētspējas līguma, tas būs esošo sociālo problēmu pasliktināšanās, bet tas nozīmē arī to, ka darbinieku un sieviešu cīņas, cīņām būs jāturpinās. Nākamā nedēļas nogalē Portugālē redzēsim kad būs eh, galviņa sanāksme eh, demonstrācijas 19. martā Lisabonā, vai to mēs varam gaidīt no izmaiņām, ko komisija ierosina, ko komisija noteikti cer. Paldies, un tagad dosim vārdu paškas kungam. Paldies, priekšsēd, eh, skundze, komisāri, kungi. Sākumā es gribētu Ferhofstatam kungam atbildēt, ka Eiropas Savienība tikusi radīta pēc uh, eh, dalībvalstu brīvprātīgi lēmumu, kas uh, nolēma dažas kompetences eh, piešķirt Eiropas Savienībai, lai tās spētu koordinēt šos jautājumus. Un tās nolēma no savas suverenitātes daļai atteikties. Ja šīs valstis eh, nolēma ekonomisko pārvaldību Eiropas Savienībai ieviest, tad tam ir jābūt brīvam lēmam, nevis no Briseles uzspiestam. Ja mēs runājam par jebkādu uh, suvereno valstu vienošanos, uh, tad uh, tur nav nekas iebilstams, ja tas ir brīvprātīgs lēmums un tas ir dabīgi, ja ciešāka sadarbība arī tiks panākt. Bet iniciatīvai ir jānāk no Eirozonas valstīm. Šīs valstis ir apsolījušas, ka tās izmantos vienotu valūtu. Dāmas un kungi, nedzīvosim ilūzijās, mums joprojām ir dažādi noteikumi Eiropas Savienībā. Un tagad vēl vārds Obermajer kungam lūdzu. Paldies, priekšstādājs Konze, un uh, paldies arī, ka uh, paziņojāt, kas būs runātāji. Jārunā arī par pensiju uh, vecumu, par uh, um, dažādiem nodokļiem, un uh, tas ir solis uz uh, ekonomisku valdību, pārvaldību, kā arī uh, iejauc uh, valsts nodokļu politikā. Un slikti ir tas, ka Eiropas parlamentam nekas par to ir uh, sakāms, un mēs atsaucamies uz. Uh, 138. pantu Lisabonas līgumā Merkels kundze eh, var um, teikt, ka eh, tās priekšlikuma Eirozonas valstī tiks īstenoti. Un tagad par eh, tā sakto glābšanas vairogu. Spekulanti necietīs no savas darbības. Ienākums privatizē un zaudējums socializē un pārliek uz iedzīvotāju pleciem. Uh, Barozokungs, jūs eh, teicāt, ka eh, pieaugumam ir jābūt eh, taisnīgāk sadalītam. Un kā ir ar saistībām? Līdz ar to, ka tiek ieviest šis vairoks, sadalījums ir vēl nevienlīdzīgāks. Paldies! Un tagad diskusija noslēgumā vēlreiz dodu vārdu komisijas priekšsēdētājam Barozo kungam. Houve umas questões concretas sobre Portugal, vou responder. Tas, paldies, priekšsēdētājs kundze. Ir vairākas lietas, uz kurām es gribētu pievērsties. Un tad, kad e, jārunā par Portugāles e, situāciju, tad. Nu, vienīgais, ko es varu teikt, ka Portugāla ir suverēna valsts, un tas, kā tā izmanto stabilitātes fondu, ir, nu, kā pēdējais salmiņš, pie kura pieķerties. Jo, nu, ja valsts var izvairīties no nu, vēršanās pie šī fonda, tad tā, protams, ļoti apsveicam, ja tā to dara, bet, nu, ja tā izmanto šos glābšanas fondus, tad šai glābšanai ir sava cena. Uh, Un tad vēl kas, ko es gribētu teikt par um, to, ka mēs šeit runājam uh, par politiku. Mēs strādājam īpaši par Eirozonas valstīm. Mums ir nepieciešams, lai šis fonds būtu spēci, spēcīgs un spētu aizdot pietiekami daudz līdzekļus. Uh, Un tāpēc nebūtu prātīgi šeit eh, runāt par lietām, kuras beigās netiks izdarītas. Komisija, cik tālu tas attiecās uz igadējo izaugsmes izvērtējumu, jau ir nākus klajā ar saviem piedāvājumiem fondam, kā tas varētu paplašināt savas aktivitātes. Nu, u Es jau jums teicu, ka ir tādas valstis, kur mm, ārējais parāds ir pārāk liels, un tā kļūst ļoti nestabila, un tas, kas ir vajadzīgs šādām valstīm, ir mm, panākt to, lai mm, viņu uz šai valstī tirgu atgūtu uzticību, jo citādi mēs taču nevaram te runāt par kaut kādām utopijām. Viņi nekad nesāks izaugt, jo tikai tas ir risinājums, jo tās paveicamais darbs jau nav jādara katrai valstī atsevišķi. Mums ir visiem kopā jāstrādā, bet nu katram ir atšķirīgs apjoms jāizdara. Komisija ir izdarījusi visu, kas no tās bija atkarīgs, un kā jūs jau zināt, komisija nāk klajā ar priekšlikumiem, bet ir jautājumi, kas ir strikti nacionālā kompetence. Un e, ir jautājumi, kurus konkrēti izņa, izlemj um, dalību valstis. Nu, un tagad es gribētu parunāt par kritikām. Es nevaru jums runāt tagad par to, ko jūs kritizējat dalību valstis. Tā nav mana kompetence. Es varu pateikt tikai to, kas ir mūsu priekšlikumi. Arī mans kolēģis Solī Rēns piedāvāja ļoti ambiciozus priekšlikumus, bet dalība valstis nevēlējās tos pieņemt. Mēs nācām klājā ar likumdošanas priekšlikumiem. Bet tagad, kad mēs runājam par konkurētspējas um, pakotni, nu, es cenšos visādi izrādīt Eiropas parlamentam cieņu. Mēs cenšamies darīt visu, kas ir mūsu spēkos. Uh, lai strādātu ar komisijas, ar kopienas instrumentiem. Mums ir nepieciešams, lai šīs konkurētspējas pakts būtu ar pievienoto vērtību, un tā joprojām ir komisijas prioritāte, un bez šaubām man nav nepieciešams atgādināt, ka mm, Eiropas komisija garantē līgumu pildīšanu, un es jums varu apliecināt, ka komisija noteikti nepievērs acis, ja redzēs, ka dalība valstis vēlas spērt soļus, kas nerespektē līguma nosacījums. Bet mēs strādājam ilgtermiņā, jo pašlaik mēs atrodamies ļoti delikātā vēstures Mm, momentā, jo tad, kad valdība vadītāji no rīta pamostās, tad viņi grib zināt, kas ir noticis ar viņu valsts ārējo parādu. Tāpēc komisijai ir jābūt gan ambiciozai, gan arī uh, jānāk klajā ar tādiem priekšlikumiem, kas tiek realizēti. Es vēlētos izvairīties no tā, ka komisija izsaka kādu priekšlikumu un neviens to neatbalst, un tad sako vilšanās, un es gribētu arī izvairīties no dalīšanās ne tikai Eirozonā, bet arī Eiropas Savienībā. Uh, Un tagad komisija sāka visām dalību valstīm, ka pie šī pakta ir jāpiesaista arī Eiropas parlaments. Un komisija grib šajā paktā uh, saglabāt galveno lomu. Un tas uh, ir tāpēc, ka es uzskatu, ka komisija un kopienas metode ir tā, kas izvairīs sadalīšanos. Uh, ka vien, no vienas puses ir eirozona, no otras puses pārējie. Un tā būs arī garantija tam, lai netiek apšaubīti citi mehānismi, kā piemēram stabilitātes un izaugsmas pakts. Un tāpēc es te biju jūsu priekšā ļoti vaļsirdīgs. Komisija dara savu darbu. Protams, mums ir uzstāt uz kādu ideju tā, tikai tad, ja tā ir pievienotā vērtība. Daži no jums jau to teica. Un uh, līdz ar to mūsu pūlis panākt e, saprātīgu ekonomisku politiku ir ļoti nopietnas mums vajadzētu varbūt iekļaut arī tādus sektorus, kas līdz šim tika uzskatīti um, par nacionālās kompetences jautājumiem, ja tas varētu palīdzēt izaugsmai. Un es domāju, ka šī parlamenta balss ir beidzot sadzirdēta Eiropā domē. Buzeka kungs pēdējo reizi, eh, kad tikās ar padomus pārstāvjiem, eh, to skaidri lika saprast un ir pilnīgi skaidrs, kā tikai kopā mēs varam īstenot visus mērķus Eiropas Savienībā kopumā. Paldies par uzmanību. Merci beaucoup, monsieur le président. Paldies priekšsādātāji. Eh, prezidenta kungs, Līdz ar to debats ir beigušās un pāriesim pie darba kārtības nākamā jautājuma. Un tas ir.